Vakardienas sanāksmes protokols un pieņemtie dokumenti ir jūsu rīcībā. Ja jums ir kādi komentāri, tad lūdzu. Komentāru nav, līdz ar to protokols tiek uzskatīts par pieņemtu. Un mēs esam nonākuši pie pirmā darba kārtības punkta šajā pēcpusdienā. Roberts Mecols ziņojums Eiropas robežu un karasta apsārdze. Dodu vārdu Mecels kundzei. Lūdzu, referents kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad man piešķīra rakstīt šo ziņojumu, neviens nedomāja, ka mēs visi kopā varēsim mazākā sešu mēnešu laikā pabeigt darbu pie šī priekšlikuma. Tas bija diezgan intensīvs, diezgan ilgu laiku prasīja apspriest tehniskās detaļas šajā likumā, bet pateicoties visu kolēģu nēnu referentu, Eiropas komisijas un dalību valstu iesaistītajām personām, mēs vienojāmies par jaunu sistēmu, par kur mēs visi varam būt lepni. Sarunu gaitā mēs paturējām prātā, ka ir nepieciešams būt taisnīgiem attiecībā pret tiem, kam nepieciešama aizsardzība, jābūt stingriem pret tiem, kam nekas nepienāks, un jābūt ārkārtīgi stingriem pret tiem, kas uh, ļaunprātīgi izmanto šo sistēmu. Šodien mēs balsosim, lai šo likumu apstiprinātu un pretēji gaidītajam mēs eh, pārvarēsim visas problēmas, lai varētu nodrošināt labāku nākotni notiecīgas garantijas. Šie ir tie skaitļi, kas ir nepieciešami, lai mēs varam garantēt eh, drošas robežas, lai mēs varam cīnīties pret noziedzību un lai mēs varētu raudzīties, ka to cilvēku tiesības, kuriem ir nepieciešama aizsardzība, tiek ievērotas un ņemtas vērā. Mums ir jāraukās lai ja, dalība valstu ārējās robežas ir drošas un lai dalība valsts īstenot savu atbildību, tas ir ārkārtīgi nepieciešams, lai ja, eh, cīnītos pret migrācijas krīzi. Šis likums nav vienīgais risinājums, kas šajā jomā ir nepieciešams, bet tas ir ļoti būtisks, lai mēs varētu sadarboties ar pārējiem. Ja būs līdzīga krīze kā 2015. gadā, tad tās dalība valstis uh, kas atrodas pie ārējām robežām, piemēram, Malta, lai to rīcībā būtu papildus personāls, eh, lai viņi varētu tikt ar šo situāciju galā. Regulējums, eh, par ko esam veduši sarunas pagājušajā mēnesī, nebija tikai par šiem desmit tūkstošu cilvēkiem. Tas nozīmē arī to, ka mēs varam palielināt atgriezt to cilvēku efektivitāti attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas nevar pretendēt uz patvērumu. Līdz ar to mums būs lielāka iespēja palīdzēt dalībvalstīm šajā jautājumā, piemēram, lai identificētu šos te nelikumīgos migrantus un uh, tāpat arī, lai saņemtu palīdzību ceļošanas dokumentu saņemšanā un tāpat arī cita veida palīdzību. Es esmu lepna, ka mums ir izdevies radīt jaunu lomu aģentūrā aizstāvēt pamatiesības, tā lai ik viena cilvēka tiesības tiktu ievērotas. Mūsu mērķis ir uh, panākt jaunu aizsardzības līmeni saskaņā ar Eiropas vērtībām, kas mums ir tik ārkārtīgi svarīgas, pat šādos uh, jutīgos jautājumos. Un tas ir tāpēc, ka Eiropas Savienībā ir jāaizstāv pamatiesības, ir tīpaši tad, kad tās ir visvairāk apdraudētas. Paldies, un tagad došu vārdu komisāram Āframopuls kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā man izdevās izrunāt jūsu vārdu ļoti labi. Tā bija man pirma, pirmais mēģinājums, bet ļoti labi jums sanāca. Labi, kolēģi, es neslēpšu jums to, ka es uzskatu Eiropas robežas un uh, robežu un krasta apsardzes par, tādiem, par tādu ļoti svarīgu, vienu no svarīgākajām komponentēm. Ir nepieciešams ne tikai radīt, bet arī pastiprināt Eiropas robežu un krasta apsardz rekordu lielā ātrumā. Uh, ar kopējiem spēkiem un pūliņiem. Ļoti labi apzinoties, cik eh, sarežģītas eh, ir likumdošanas procedūras, mēs visi esam viensprāts, ka tas tik tiešām ir sasniegums. Es gribētu izteikt milzīgu pateicību mūsu referentei, Mecāles kundzei, tāpat arī visiem ēnu referentiem un Rumānijas prezidentūrai par to, ka viņi ir uh, atraduši tādu ļoti līdzsvarotu kompromisu šajā priekšlikumā. Šī vienošanās vēlreiz apliecina to, ka tad, kad mēs strādājam kopā, mēs varam panākt reāls rezultātus un parādīt mūsu pilsoņiem, ka Eiropas Savienība vēlas un spēj rīkoties. Tad, kad krīze 2015. gada vasarā uh, vismagāk skāra Eiropu, kā jūs atceraties. Eiropa tika nebija sagatavotas šādam, šādai situācijai. Caur mūsu austrumu un dienvidu robežām, caur vidusjūru ieplūda milzīgi daudz cilvēku, un mēs sapratām, ka mums ir jārīkojas. Nebija konsolidēts Eiropas uh, robežu kontrolas aģentūras, nebija robežsargi, kas darbotos vienot Eiropas Savienības līmenī. Eiropas patvērumu meklēšanas sistēma izrādījās nepiemērota mērķiem. Mūsu informācijas sistēmas eh, savā starpā nebija savienotas un mūsu pieeja sadarbībai ar trešajām valstīm bija fragmentāra. Mēs bijām spiesti pieņemt eh, nekavējošus un eh, ilgtermiņu lēmumus un eh, paralēli strādāt visās frontēs vienlaicīgi. Tagad, četrus gadus vēlāk, ik viens, kas cenšas nelikumīgi šķērsot mūsu ārējās robežas, tiek um, identificēts, tiek ņemta pirksta no, no, nospiedumi un šis cilvēks tiek pārbaudīts. Mums ir strādājoša Eiropas robežu un krasts apsardzes eh, aģentūra, ir eh, pastiprinātas eh, robežu un drošības informācijas sistēmas, kas kļūst aizvien progresīvākas. Ar jauno regulējumu, par ko mēs šodien debatējam, mēs spēsim panākt vairāk. Viens no tā galvenajiem elementiem ir uh, Eiropas uh, robežu un krasta apsardzes uh, korpus, kas, pastāvīgais korpus, kas, kurā būs 10 tūkstoši operatīvo darbinieku līdz 2027. gadam. Taču mēs varēsim redzēt, ka pirmie spēki tiek izvietoti jau 2021. gada 1. janvārī. Vēl viens būtisks elements šajā priekšlikumā, un eh, kas arī būs ļoti būtisks izmaiņas, ir tāds, ka aģentūras darbiniekiem būs arī izpildvaras. Un tas nozīmē, ka viņi veiks robežu pārvaldības un atgriešanas eh, pienākums eh, savā kompetencijā. Protams, kompetentās iestādes uh, uzņemošajā dalība valstī joprojām būs atbildīgas, un tām būs arī uzraudzība un pāraudzība par uh, robežsardz aktivitātēm, kas notiek viņu teritorijā un par robežas apsardzi. Uh, taču um, vēl jāpiemina tādas, tādu uzdevumu kā iespēja dalībvalstīm pārbaudīt identitātes dokumentus, um, atļaut vai liekt uh, robežu šķērsošanas punktu šķērsošanu, apturēt uh, ceļošanas dokumentus, paturēt uz robežām un aizturēt cilvēkus, kas ir uh, nelikumīgi šķērsojuši robežu un palīdzēt uh, lai īstenotu atgriešanas procedūras, tīpaši sagatavojot atgriešanās lēmumus un eskortējot šos cilvēkus. Un tāpat arī jāpiemina piespiedu atpakaļ atgriešana. Pastāvīgā korpusa operatīvie darbinieki arī tiks apmācīti, lai nodrošinātu augstāko profesionālo standartu ievērošanu un īstenošanu un uh, lai būtu arī atbilstoši kvalitatīva un operatīvā kvalitāte nodrošināta. Tādējādi aģentūra varēs labāk un aktīvāk atbalstīt dalību valsts atpakaļ atgriešanas jautājumos, lai uzlabotu Eiropas Savienības reakciju dažādu migrācijas izaicinājumu kontekstā. Un tāpat ir arī citi uh, lēmumi svarīgi pieņemt saistībā ar šīm sarunām, piemēram, pamatiesību monitorings ar aģentūrām, kas arī ir iekļautas aģentūras operatīvajās aktivitācēs. Pamatiesību ievērošana ir eh, visu Eiropas komisijas iniciatīvu pamatā, tā skaitā arī šīs iniciatīvas pamatā. Visas Eiropas eh, robežas un krasta apsardzes aģentūras un dalībvalstu kompetento iestāžu uh, darbības eh, notiks saskaņā ar pamatiesībām. Aģentūra cieši sadarbosies ar eh, nākamo Eiropas Savienības patvērumu meklēšanas aģentūru, lai atvieglotu piekļuvi patvērumu procedūrām. Aģentūra arī palīdzēs nodrošināt, ka tie cilvēki, kuriem nav nepieciešama starptautiska palīdzība, ka tie tiks eh, atgriezt atpakaļ, ievērojot viņu pamatiesības. Es ceru, ka tad, kad nākamais parlaments sasākums būs sācis strādāt, priekšlikums izveidot Eiropas Savienības eh, patvērumu aģentūru tiks eh, pieņemts. Es arī vēlos piebilst, ka man ir ļoti žēl, ka iespēja ikmēneša diferenciālam maksājumam eh, darbiniekiem netika saglabāta galīgajā lēmumā. Šī pasākuma mērķis bija um, padarīt šo aģentūru par pievilcīgu darba ņēmējiem. Mēs uh, nosūtīsim attiecīgu deklarāciju par šo tēmatu šim parlamentam. Visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, jauna politiskā vadība Eiropas integrētās robežu pārvaldības sistēmai arī tiks izstrādāta. Tas sevi iekļaus kapacitāšu plānošanu attiecībā uz uh, Eiropas robežu un krasta apsardzi, tāpat arī nodrošinās konsekvenci ar Eiropas Savienības kopējo um, ārpolitiku. Tik tiešām ņemot ar šo jauno regulējumu, gan aģentūra, gan dalība valsts iegūs instrumentus, lai uh, atbildētu uz uh, krīzēm nākotnē pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Un visbeidzot, tas arī palīdzēs saglabāt uh, ilgtermiņa dzīvot spēju Schengens zonai. Paldies jums par uh, uzmanību, un es ar nepacietību gaidu diskusijas. Lielas paldies komisāru kungam, un tagad es došu vārdu Gajer kungam. Paldies priekšsēdētāji! godātais komisārkungs, dargie kolēģi, bez šaubām jaunais mandāts Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūrai ir svarīgs solis, lai Eiropas reakciju migrācijas krīzē uzlabotu. Desmit tūkstoši operatīvo darbinieku, arī kuģi un līdmašīnas. Nu, jāsaka, tagad tā aģentūra tik tiešām var operacionāli darboties un tik tiešām arī glābt dzīvības. Uh, ir nepieciešama finanšu resursi, lai to varētu īstenot, un tas manā skatījumā var funkcionēt tikai tad, ja mēs vienojamies par, par daudzgadu finanšu plānu, un tā, to es gribētu šobrīd uh, vērst um, valstu un valdību vadītāju uzmanību šo jautājumu, jo tiem, kas uh, uzskata, ka Eiropas ārējā robeža aizsardzība ir ļoti būtiska, tiem ir jābūt arī gataviem atvēlēt tām attiecīgas līdzekļas Eiropas budžetā un maksāt par to. Uh, Tā var būt tikai daļa no Eiropas Savienības uh, migrācijas politikas, uh, bet tas ir viens no ļoti būtiskajiem risinājumiem, un tas ir arī saistīts ar solidaritāti un solidāru bēgļu uzņemšanu. Tie arī, manuprāt, pieder. Paldies! Un tagad došu vārdu uz vienu minūtu, ko Eliju kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem, komisāra kungs, darbie kolēģi! Šī jaunā Eiropas robežu un krātas apsardzes um, regulējumu pieņemšana ir uh, solis pretī patiesai uh, mūsu robežu nostiprināšanai un Schengens pastiprināšanai. Šeit mēs runājam par desmit tūkstošiem robežu sargu. Uh, kas var tikt nosūtīti uz eh, šīm robežām un tām dalību valstīm, kur eh, šīs robežas ir visneaizsargātākās, vai kad tur notiek kaut kāda ārkārtas situācija. Bet, kā es vienmēr esmu teicis, eh, tas nenozīmē, ka dalību valstīm vajadzētu tagad atteikties no savas atbildības. Pus no šiem robežsargiem nāks no dalību valstīm. Uh, Vai Portugāla būs gatava 2021. gadā nosūtīt 110 um, robežsargus no savu robežsardas dienesta? Es baidos, ka varbūt mēs Eiropas līmenī solām kaut ko tādu, ko dalība valsts nemaz nevarēs izpildīt. Un visbeidzot, aģentūrai būs arī nozīmīga loma um, atpakaļ atgriešanas. Uh, politikā attiecībās cilvēkiem, kas būs uh, ieradušies nelikumīgi, bet uh, Šobrīd ir tā, ka daudzi lēmumi par cilvēku nosūtīšanu apakaļ nemaz netiek īstenoti. Manā rīcībā nav konkrētu datu gan par Portugālu, bet eh, jāsaka, ka arī ļoti daudzi patvērumu meklētāji aizbēg no tām valstīm, kurās viņiem ir sniegts patvērums un piecas valsts eh, šo te brīvo brīvo cilvēku aprit un Schengens noteikums ir, um, ir, ir pat ignorējušas. Kā, bet jebkurā gadījumā tas ir ļoti ātri izdarīts uh, darbs un paldies par to. Nīdermiller kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties referentei Mecels kundzei par ļoti konstruktīvu, ļoti atvērtu sadarbību. Bez šādas attieksmes mēs nebūtu spējīgi izstrādāt šādu ziņojumu. Es gribētu pateikties arī komisāram un personālam, kas strādā ar komisāru. 2015. gadā bēgļu skaists pie Eiropas robežām um, pieauga un bija nepieciešams domāt par to, kā aizsargāt Eiropas robežas. Tā rezultātā 2016. gadā jau, jaunais priekšlikums par Frontex tika izstrādāts, un esošais priekšlikums ir, ir iepriekš minētā dokumenta aktualizēta versija. Uh, Šeit ir atsauce uz aģentūras darbu, uz to, ka robežu aģentūras personāls būtu jāpalielina un jāstiprina ar citiem resursiem. Un jādara viss, lai Frontex varētu turpināt veikt savu darbu un arī palīdzētu glābt cilvēku dzīvības uz jūras šai robežu un krasapsardz aģentūrai nevajadzētu vairīties no humanitāro uzdevumu veikšanas, nevajadzētu ieklausīties politiķos, kas dažkārt pauž eh, tādas sautīgas idejas. Esošais priekšlikums dod aģentūrai lielāku kompetenci, ir iespējams arī plašāk rīkoties eh, tieši atpakaļ atgriešanas ziņā bet um, šādu atpakaļsūtīšanu attiecina tikai uz tiem bēgļiem, kas ir nonākuši Eiropas Savienības teritorijā. Politiski aģentūrai nav iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanai, arī viņi neregulē bēgļu pārvietošanu no vienas trešās valsts uz kādu citu trešo valsti. Priekšlikums stiprina aģentūras pilnvaras, arī humanitāro aspektu stiprina, ir atsauce uz pamatiesību ievērošanu Bet um, ir viena lieta, mm, kas uh, nav tik veiksmīga. Šeit ir atsauce uz labāko robežu apsardzi, bet padomē nevarēja vienoties uh, par kopējās patvērumu sistēmas izveidi. Dublinas uh, sistēmas reformai tiek likti šķēršļi, šeit parādās politiskā tuvredzība, un tāpat nebija veiksmīga šī vienošanās par patvērumu aģentūru arī šeit. Uh, dominēja egoistiskas eh, tendences. Tomēr mums ir jāturpina strādāt, mums ir nepieciešama visaptvaroša Eiropas patvēruma sistēma, un nākamais eh, parlaments strādās pie šiem jautājumiem. Vistisen kungs, viena minūte. Eh, paldies. Šis jautājums, par ko mēs runājam šodien, ir, ir ļoti svarīgs. Mēs atzīstam ārējo robežu nozīmīgumu ārējās robežas nekad nav tik rūpīgi analizēts, un nekad mēs neesam tik nopietni runājuši par to, ka ir jāaizsargā tieši ārējā robeža. Un 18 gadu kopš Schengens sistēmas ieviešanas ir pienācis laiks veidot eh, tādu stabilu robežu apsardz aģentūru. Mēs nevaram atbalstīt trialogu rezultātus. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums nav pilnīgs. Uh, Mēs esam nobežījušies par eh, šiem visiem aizsardzības mehānismiem un atrunām un atkāpēm. Uzskatām, ka šādā situācijā mēs nevarēsim nodrošināt pilnīgu drošību un arī nevarēsim nodrošināt bēgļu atpakaļ sūtīšanu uz izcelsmes valstīm. Uzskatām, ka šodien mēs runājam par eh, risinājumu, kas nav apmierinoši. Grīsbeks Lunde, divas minūtes. Paldies, kolēģi, komisārkungs. kungs. 2018. gada septembrī Junkerkungs prezentēja reformu ideju par Frontex aģentūru. Un um, šeit es gribu pateikties uh, ziņojuma autorei par, par to, ka tā ir strādājusi, lai šo pirmo pārskatu izanalizētu. Un mēs no manas grupas puses, mēs uh, arī strādājam, tomēr nožēlojam, ka ne visos punktos ir panākts uh, apmierinošs rezultāts. Mums ir nācies sasteigti strādāt, un tas ir mazinājis mm, efektivitāti un līdzsvaru mm, principu ievērošanu. Mēs uzskatām, ka mums ir tomēr jāsardā labāk, lai atbilstu mūsu pilsoņu gaidām, labāk aizsargātu mūsu mūsu robežas. E, šeit ir jāatcaucas arī uz kompetenci, uz budžeta jautājumiem, kas arī nav sakārtoti līdz galam. Uh, Vēl divi elementi, par ko gribētu runāt. Esmu e, ļoti priecīga, ka mēs atbalstījām e, pārstāvīgas aģentūras izveidi. Tur būs desmit tūkstoši personāla locekļi, kas nodarbosies tieši ar robežu apsardzi. Un, un mēs e, uzskatām, ka arī šī te personu rezerve, kas eksistē šodien, ka rezervisti šāda sistēma nefunkcionē, tāpēc ir nepieciešams pastāvīgs uh, risinājums. Un otrkārt, es eh, arī uzskatu, ka ir jāatbalsta Frontex izglītības centra izveidi. Mēs eh, gribam pārkāpt šai, šai nacionālajai vīzijai par aizsardzību. Mēs zinām, ka mums eh, ir dalībvalstis ar fundamentālām zināšanām. Mēs negribam nekādā veidā mazināt brīvo pārvietošanos Schengen sistēmā. Un tāpēc mums ir jāstrādā pie Eiropas rīkiem, lai mēs varētu strādāt visas Eiropas vārtā, lai arī šī aģentūra varētu veiksmīgi sadarboties ar attiecīgo iesaistīto dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Un tāpēc mums ir jāizstrādā šī te eh, kultūra, Eiropas attieksme, to mēs darām caur izglītību. Uh, un šo te pieju es ļoti atbalstu, un vēlreiz liels paldies mūsu referentei Mecols kundzei, kas ar savu enerģētisko pieju, lielisko sadarbības gāru ļāva arī būtiski un ļoti ātri pavirzīt šo dokumentu uz priekšu. Un mēs e, arī no mūsu grupas e, puses esam gatavi arī atbalstīt balsojot šo priekšlikumu. Tālāk Albion Guzman kundze. Šajā sasaukumā parlamentā dažkārt sarunās mēs ignorējam humanitāro aspektu. Cilvēki mirst, migranti uz jūras arī iet bojā uzturēšanās centros. Uh, Un tāda ir šī patiesība, kas raksturo arī mūsdienu Eiropas Savienību. Mēs neesam radījuši drošus ceļus, mēs neesam izveidojuši humanitārās vīzas, mēs neesam arī izveidojuši drošus cilvēku uzturēšanās centrus. Un tad vismaz 18,300 cilvēku ir gājuši bojā. Uh, uz vidusjūras pēdējo triju gadu laikā tieši ir noslīkuši un riskējot ar savu dzīvību, cenšoties um, arī sasniegt Eiropas Savienības krastus. Um, dažās dienās um, ir gājuši bojā pat vairāki simti. Un tagad Eiropas robežu un krasta apsardze būs militarizēta organizācija, desmit tūkstoši būs personāla skaits, robežsargu konkrēti, divi miljoni būs ikgada budžets. Mēs eh, to redzam kā tādu militarizētu Eiropas komisijas roku. Šāda militarizēta pieeja, tas ir ekstrēma labējo spēku sapnis, un tagad tā ir kļūst par realitāti. Paldies, Kākēlers kundze, divas minūtes. Vispirms es gribētu pateikties referentei par lielisko sadarbību, par ļoti ietverošu pieju sadarbībai. Un uh, parlamentā mēs esam pauduši ļoti konstruktīvu pozīciju, it tīpaši, kas attiecas uz glābšanas darbiem. Un mēs šajā parlamentā balstojam par Frontexu, par to, lai glābšanas mandāts Frontexam būtu īpaši spēcīgs. Mēs saprotam, ka vidusjūras reģionā katru dienu ir komunitārās krīzes situācija Tātad mēs esam balsojuši un atbalstījuši, bet dalību valstu nostājas ir bijušas ļoti atšķirīgas. Ļoti bieži dalību valsts ir rīkošās pretēji glābšanas eh, dimensijas stiprināšanai. Un tā tiešām ir problēma. Šobrīd Frontexam ir iespēja eh, glābt mm, cilvēks tikai tad, ja notiek robežu uzraudzības uh, operācija. Un tas, kas notiek nedaudz uh, tālāk, tas vairs nav šīs apsardzes darba joma. Tātad eh, viņi nodarbojas tikai ar Sicīlijas piekrasti, bet eh, cilvēki iet bojā dažādos vidusjūras reģionos, ne tikai šajā tuvākajā. Mēs eh, cenšamies koordinēt mūsu darbu, bet neviens neredz to, ka Frontex nevar pildīt savu uzdevumu pilnīgi tad mēs vēl redzam daudz ko citu, piemēram, nevalstiskās organizācijas nevar brīvi darboties, un Frontex bieži vien darbojas tikai ar līdmašīnām, neviens mm, netuvojas Lībijas krastiem, un dažkārt ir situācijas, ka nav iespējams sazvanīt vai kontaktēties ar atbildīgajām personām, un tā arī cilvēki iet bojā, jo neviens nenāk viņus glābt un neviens arī nesniedz palīdzību Lībijas glābšanas centram. Uh, tad mums ir nepieciešama civila kapacitāte, lai cilvēki tiktu civilā veidā glābti vidusjūrā, un to varētu organizēt Eiropas Savienība, jo dalībvalsts atsevišķi negrib rīkoties. Mēs ne, nevaram gaidīt, mums ir jārīkojas pretējā gadījumā. Mēs tiešām arī noslīcinam kopā ar cilvēkiem Eiropas tiesību izpratni. Uh, Eh, Kelers kundze, vai jūs eh, pieņemsiet zilās kartītes jautājumu no kolēģa? Nē. Atvainojiet, es eh, centos, saka priekšsēdētājs, bet kā Keller noraidīja iespēju atbildēt uz kārtīts jautājumu. Džēms Skundz, tālāk vienu minūti. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Eiropas Savienība savās eh, bezmērķīgajos centienos sakārtot eh, migrācijas politiku, eh, kas nav sakarīga, tagad piešķirs 11 miljārdus eiro šim nolūkam. Iepriekšējā mēnesī Frans Timermans teica, ka Eiropā lūk vairs nesot migrācijas krīze. 2015. 16. bija, bet tagad ne. Ne Bet eh, šonadēļ vien Lībijas premjerministrs paziņoja, ka 800 tūkstoši migrantu kā minimums eh, ir gatavi doties uz Eiropas Savienības, Eiropas kontinentu. Tātad, kas mums ir 11 miljardi, 10 tūkstoši robežsargu, un eh, kontrabandisti joprojām turpina strādāt. Spānijai ir savas problēmas, apvienotā karalistē ir savas problēmas, un vienīgā lieta, kas kas ir simtprocentīgi realizēsies, ir, ir Eiropas paziņojumi, kas izskan no Merkels puses un kas nerisina šo problēmu. Eh, tālāk eh, Skota kungs divas minūtes. Eh, paldies priekšsēdētāji. Pēdējo dažu gadu laikā mēs esam redzējuši migrācijas plūsmu palielināšanos. Šīs plūsmas ir sasniegušas ekstremāls apjoms, bēgļodas uz Itālijas krastiem un ne tikai. Desmit tūkstoši robežu sargu. Tas ir šis jaunais spēks. Un ko tad šie spēki panāks? varētu domāt, ka tas būs milzīgs solis uz priekšu, liels izrāviens, bet kā ir ar resursiem, kas atbalstīs šo personu darbu? Es domāju, ka resursu apjoms nav pietiekams, un te ir jāņem vērā dalību valstu esošo ekonomisko situāciju. Palielināt šos atbalsta resursus nav iespējams, it īpaši Itālijā tas nav iedomājams. Un tad mēs nevarēsim arī piemērot sodus un mēs vispār ciešam no taupības pasākumiem, un tādā situācijā ļoti grūti ir virzīties uz priekšu. Vai šie robežsargi tiešām spēs efektīvi pildīt savu uzdevumu? Un uh, kā ir ar jūras robežu? Es domāju, ka šeit būs risks uh, tādā ziņā, ka tik milzīgs robežsargu skaits uh, kļūs eh, par tādu, ka pievilkšanas spēku nelegāla imigrācija vēl vairāk palielināsies, jo ir ļoti grūti rīkoties pret eh, dažādiem kontrabandistu centieniem. Ļoti daudz soļi ir spērti tieši uz atpakaļ. Un eh, es domāju, ka esošais priekšlikums nebūs tas, kas nodrošinās veiksmīgu šīs problēmas risinājumu. Iepriekšējā mēnesī Itālija ir samazinājusi šo plūsmu, ir mazāk uzņemti migranti Itālijā. Mēs saņemam no Frontex datus un tad rīkojamies. Mēs um, esam ar savu pieeju, uzskatām, ka tā ir daudz efektīvāka par šeit piedāvāto. Uh, Varbūt vajadzētu vēlreiz pārdomāt šo jautājumu. Tālāk eh, Sinādionas kungs. Paldies. Jā, jākonstatē, ka Eiropas politika adaptējas, redzot realitāti, mēs eh, atkāpjamies no atbildības. Mums eh, ir noteikti jānodrošina drošība. Tas ir tas, kas mums ir jādara, lai nodrošinātu mūsu pilsoņu intereses. Tāpēc eh, robežām ir jābūt drošām. Varbūt eh, mums ir kopīgs liktenis, kopīgs uzdevums, un katrā ziņā ir uzdevums jādala un robežas mm, nav apstrīdams. Eiropas eh, Savienības intereses nav tikai tās, ko pauž Vācija. Ir jādomā, kā pat tiešām aizsargāt tādas valsts kā Grieķija un Itālija. Paldies, eh, Lenersa kungs, pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Nīderlands ārējā robeža eh, vairs nav mūsu valsts robeža, bet gan Lampedūza. Un tas mums ir milzīgs izaicinājums. Mēs varam risināt šo jautājumu tikai kopīgiem spēkiem. Un ja nākotnē mēs gribēsim gūt labumu no Schengenas sistēmas bez iekšējām robežām, mums ir skaidri jāsaprot, kāds ir migrantu mērķis, kāpēc viņi ierodas Eiropas Savienībā. Un ir jāspēj atgriezt uz izcelsmes valstīm tās personas, kas nav saņēmuši šeit patvērumu tiesības. Tāpēc krāsta apsardzes aģentūras darbs ir ļoti svarīgs. Šis te papildinājums plus 10 tūkstoši robežsargu ir ļoti svarīgs papildinājums. Tas ļaus mums efektīvāk kontrolēt ārējās robežas, kā arī tas ļaus mums labāk organizēt um, robežu kontrolas pārvaldību. Jo ir ļoti labi izmantot tās struktūras, kas jau ir mūsu rīcībā, kuras mēs varam stiprināt, un šāds pastāvīgais korpus noteikti ir laba ideja. Eh, turklāt tas vēl paplašinās eh, iespējas sadarboties ar trešajām valstīm, sniedzot palīdzību šīm valstīm, lai apturētu nelegālo migrāciju, kā arī lai nodrošinātu cilvēku sūtīšanu atpakaļ uz izcelsmes valstīm. Tas ir ļoti svarīgs solis Šī iniciatīva palīdzēs uzlabot robežu uzraudzību, un es gribētu pateikties Robertai Metsolai par ļoti, ļoti labu efektīvo darbu. Paldies! Drošas ārējās robežas ir ļoti svarīgas, lai Schengenas zona varētu funkcionēt, un tāpēc esam ļoti priecīgi par to, ka tiek stiprināta Eiropas robeža sārdzē un krasta sārdze, taču ir uh, dažas dalībvalstis, kas nevēlas tajā visā piedalīties. Tieši tādēļ arī tie cilvēki, uh, kuri bēg tagad no patiesiem, no patiesiem draudiem, šie cilvēki tiek uh, uh, aizbiedīti atpakaļ, un līdz ar to viņi kļūst par upuriem. Un šeit es sevišķi runāju par bēgļiem no Lībijas. Mums ir nepieciešams saprast savu atbildību. Uh, gan starptautisko atbildību, gan arī kristīgu atbildību. Ja mēs šeit runātu par, par uh, patiesām vērtībām, tad būtu nepieciešams nevis novi, novirzīt cilvēku uz kādu trešo valsti un rīkoties šādi bezatbildīgi, bet mēs darītu savādāk. Mēs vēlamies noraidīt šādu attieksmi. Padomas pārstāvi šobrīd nav klāt, bet kā viņi rīkojās tad, kad tika runāts par patvērumu meklētāju dokumentu pakotne, kad būs kopīgie nosacījumi par legālo migrāciju, jo tikai tad mēs varēsim nākt klajā ar patiesiem risinājumiem uz mūsu ārējām robežām un darīt to saskaņa ar mūsu kopīgām vērtībām. Sipils kundze, vai Jūs varētu pieņemt uh, zilo kartīti no Šodrovas kundzes noteikti nē. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Kalmela kungs, vien minūte, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Ir fakts, ka Frontex būtu jāstiprina. Mums nepieciešams arī lielāks personāls. Tas ir labs pasākums, bet te pašā laikā. Uh, pieprasījums, lai būtu desmit tūkstoši jaunu darbinieku, tas, manuprāt, atsedz pamat problēmu. Mēs nevaram Eiropas Savienības problēmas risināt ar to, ka mēs vienkārši pieprasām vairāk uh, naudas, kas mums ir vajadzīgs, ir visaptveroši noteikumi, lai Eiropas Savienība atkal būtu tiesības uh, situāciju uh,